Eiropas parlamentam, kā mūsu pilsoņu pārstāvjiem, ir jāpanāk lielāks finansējums Eiropas Savienības budžetā laika posmam no 2020. līdz 2007. 2027. gadam atjaunīgajām enerģijām un jaunu zaļo darba vietu radīšanai un jaunu energoresursu atrašanai. Mums ir uh, tas nepieciešams. Mēs nevaram meklēt jaunas attaisnojumus, ir jāizmanto šī iespēja, lai kļūtu par līderi visā pasaulē. Mēs nedrīkstam vadīties pēc ekonomiskajām interesēm, jākoncentrējas uz ilgtspējību un jāpaturprātā, ka daba var izdzīvot bez cilvēka, bet cilvēks nevar izdzīvot bez dabas. Paldies! Paldies! Tālāk lūdzu vārds Aleksandrai Filipsai. Thank you. A race... Paldies! Sacīkstas, kurās varam uzvarēt, ir jāuzvar ne mūsu, bet mūsu bērnu labā. Mani jaunieši ir ārkārtīgi iedvesmojoši, gan Grēta, gan arī citi. Mēs paļaujamies uz mūsu bērniem. Viņi izlaidīs nodarbības skolā, izies ielās, pārkuģos okeānu, lai panāktu to, ka politiķi rīkojas, un viņu ietekme ir bijusi fenomenāla. Nu, un tā rezultātā tagad arī parlamentam ir vīdes jautājumu mandāts. Mums visiem ir jārīkojas. 25. gada klimatu plāni vēl ar vienu nozīmē to, ka pasaules sasils par aptuveni 3 grādiem līdz gadsimtu beigām. Eiropas saimnībai ir jāapņemas panākt nulles rādītāju līdz 30. gadam. Ir nepieciešams tiešām zaļš jaunais kurs, kas apkaro nabadzību, nevienlīdzību un klimata krīzi piedalīšos piekdienas globālajā klimata streikā, lai panāktu to, ka tik tiešām klimata bažas tiek uzskatītas par nopietnām arī sava dēla Rafī vārdā. Paldies, Aleksandrai! Tālāk lūdzu. Agnes Evrena. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Četrus gadus pēc tam, kad ir parakstīta Parīzes vienošanās, mēs konstatējam, ka atpaliekam no tām saistībām, ko esam uzņēmušies. Un tāpat kā daudzi citi lieli piesārņotāji. Komisāra kungs, jūsu paziņojumā netika minēta būtiskā pilsētu loma klimata pārmaiņu apkarošanā. Gal galā gan arī pusē iedzīvotāji pasaulē dzīvo pilsētās. Centrālā apkure, satiksme uz ielām, piesārņojums pilsētas rada vairāk nekā 60% siltumnīca efekta gāzu pasaulē. Uh, Nu, un eh, tieši tāpēc arī ANO ģenerālsekretārs ir eh, identificējis pilsētas kā vienu no prioritārajām darbības jomām. Tāpēc man tāds divkāršs jautājums. Kā Eiropas eh, komisija plāno atspoguļot pilsētu lomu klimata pārmaiņās nākamās nedēļas runās un kā mēs varētu demonstrēt savu līderību šajā tik būtiskajā jautājumā? Paldies! Paldies, tālāk lūdzu Gita Gitalanda. Pusotra minūte. An, her... Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais eh, komisāra kungs. Vēlēšana kampaņa un arī vēlēšanas skaidri parādīja Eiropas parlamentam, ka ilgtspējīgas attīstības prioritēšana ir varbūt galvenais, kas mums ir jāpadara šajā mandātā. Jaunieši man ir teikuši, ka mums, parlamentāriešiem, šeit ir jāstrādā daudz spēcīgāk un ambiciozāk nekā līdz šim. Un Ursulas Fondenlejenes eh, vadītā komisija ir skaidri pateikusi, ka klimats būs eh, jaunās komisijas eh, galvenā prioritāte un arī cīņa par daudz, bioloģisko daudzveidību. Ņujorkā mums būs lieliski iespēja pierādīt, ka mēs nopietni šos izaicinājumus uztveram un parādīt, ka mēs esam vadošajās pozīcijās klimata izmaiņu apkarošanā. Pie tam ne tikai līdz 30. gadam, un pie tam ne tikai vārdos, arī rīcībā. Mums, sociāldemokrāta grupai, ilgtspējīga attīstība ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Ekoloģija, ekonomika, Eiropa ir svarīgi jautājumi. Mums ir jāizpilda Parīzes mērķi un skaidri jāpasaka, ka mums ekoloģija ir galvenā prioritāte. Bet eh, tas pats ir jāsaprot arī globālajiem spēlētājiem. Ir beidzot jāsaprot, ka dalību valsts ir vienotas, bet Ņujorkā mums ir jāparāda arī citiem. Mēs esam gatavi cīnīties par Parīzes mērķu izmantošanu un cīnīties arī par 30. gada konkrētu mērķu izpildi. Ņujorka lieliski iespēja, nepalaidīsim to garām. Eiropas Savienībā ir būtiska loma spēlējama un izmantojiet šo iespēju, izmantojiet šo atslēgu, kā atslēgt gaišu nākotni, ja tā varētu teikt. Mēs Eiropā esam sapratuši, cik tas ir nopietni, un ja mēs nerīkosimies, tad politiskā atbildība uz mūsu pleciem gulsies vēl vairākas paudzes. Eh, Paldies! Tālāk lūdzu Juta Paulus. Jetzt fast vier Jahre nach Tagad ir gandrīz četri gadi pagājuši kopš Parīzes līguma noslēgšanas, un uh, tagad redzams, uh, kas ir noticis. Tas ir aizvien grūtāk panākt šo te mērķi, proti mm, samazināt uh, zemes sasilšanas uh, apjomu. Tas nākamajā nedēļā Ņujorkā notiks sāno klimata samits, Atvainojos, ka ņēta kungs, līdzes kungs, es eh, neuzskatu, ka mēs Eiropas Savienību esam panākušo vairāk nekā uh, bijām nosprauduši savos mērķos, par to vispār nevar teikt. Mēs esam parakstījušies par šiem 1,5 grādiem, bet ja mēs paskatāmies, ko esam paši sev noteikuši, ar to nepietiek. Pēc tam, ko zinātnieki mums ir pateikuši tīpaši pagājušā gada īpašajā ziņojumā, kur vēlreiz atklājās tas, cik liels ir um, oglekļa emisija apjoms un ko mēs varam izskaust. Tas parāda tikai to, un es arī sagaidu no jaunās komisijas to, ka visās jomās tas tiks, tiks ņemts vērā, cik liela ir ietekme uz vidi, uz emisiju apjomu, un jārunā ne tikai par energopolitiku, bet arī par transportu politiku, par tirdzniecības politiku, jo tas, ko mēs darām, ir daļēji pretēji gribētajam, un tieši otrādi izmeša apjoms palielinās. Un tāpēc es gribētu lūgt šo ārkārtas situāciju uztvert nopietnu tiem jaunajiem cilvēkiem, kas piekdien izdo, dosies ielās, klausīt viņus un darīt kaut ko viņu labā. Paldies! Muito obrigado, senhora Juta. Paldies, Jutai Paulus. Nākamā runātāja. O, jums ir zilās kartītes jautājums no uh, Furlas kunga. Lūk, tas nozīmē, ka kolēģis vēlas uh, uzdot jautājumu, ko noskaidrot. Bet jums uh, ir uh, man nu jāpieņem šis jautājums vai jānoraida. Jums ir izvēles iespējas. Senora Žuta Pālus. Tātad vēlreiz vēršos pie Pālus kundzes. Viens no jūsu kolēģiem ir vēlas uzdot jums jautājumu. Nu, un es jums vaicāju, vai pieņemsit šo jautājumu un atbildēsit. Es atvainojos, es nedzirdēju jautājumu. Jautājums ir šāds. Ir kāds kolēģis, kurš vēlas ko precizēt? Jā, protams, protams, atvainojos, pieņemu. Furvasa kungs, lūdzu. 30 sekundes. Paldies, eh, priekšsētātāji. Nu, jā, tas nav īsti jautājums. Es tikai gribēju atgriezties pie tā, ko kolēģi teica. Ļoti daudz cilvēku saka, ka Eiropā ir jāspēlē galvenā loma. Nē, Jā, protams, mēs varam to darīt, bet pirmkārt jau mums ir jāklausās tajā, ko prasa iedzīvotāji no mums, un jādomā par to, kā mēs kā parlaments īstenojam savu atbildību. Jā, protams, mums jābūt vienam no cīnēju spēkiem, bet jautājums ir, kā mēs varam izdarīt spiedienu uz mūsu līderiem, lai panāktu, ka tie rīkojas. Jūta Paulus, nezinu, vai vēlaties atbildēt, jums arī ir 30 sekundes. Paldies! Nu, es domāju, ka parlaments var spēlēt ļoti spēcīgu lomu, jo mūsu uzdevums ir, eh, tā sacīt, dzīties eh, pakaļ eh, komisijai, ja tā nerīkojas. Ja jaunais komisijas sastāvs nav gatavs darboties, lai panāktu to, par ko jau esam vienojušies, mēs zinām, ka ar 30. gada mērķiem nepietiek, lai panāktu iecerēto. Uh, Un, nu, tāpēc es aicinu visas parlamenta grupas, kas ir nobežījušās par mūsu civilizācijas izdzīvošanu, darboties kopīgiem spēkiem, um, aizdarīt robus, uh, cik tā runa ir par mūsu politiskiem uzskatiem, jo tas ir mūsu kopējais ne tikai mērķis, bet pienākums, kopīgs pienākums rīkoties. Paldies par jautājumu! Eh, Paldies, un tagad pēdējais runātājs - Edina Tota. Lūdzu. Paldies! Globāla cīņa pret klimatu pārmaiņām un eh, Parīzes vienošanās būtu jāīsteno. Tas ir lielākais mūsu laikmeta izaicinājums. Klimata pārmaiņas jau neietekmē tikai ekonomiku un uh, cilvēku labklājību. Tas ir mūsu eksistences jautājums. Es atzinīgi vērtēju ANO ģenerālsekretāra iniciatīvu, proti vēlreiz runāt par visiem šiem jautājumiem ar pasaules līderiem. Eiropas Savienība var būt lepna par saviem sasniegumiem uh, līdz šim uh, cīnoties ar klimata pārmaiņām. 30. gada mērķi un saistības ir paši ambiciozākie pasaulē. Arī Ungārija ir apņēmības pilna, to pierāda arī mūsu līdzinējie sasniegumi. IKP izaugsme ir tikusi atsaistīta no CO2 emisiju pieauguma. Bet, protams, ka klimata pārmaiņa apkarošana jau nav tikai Eiropas Savienības jautājums. Uh, Eiropas Savienība rada tikai 10% CO2 emisiju pasaulē. Šo izaicinājumu mēs varēsim atrisināt tikai tad, ja ikviena pasaules valsts būs apņēmības pilna, tāpat kā Eiropas Savienība. Un tāpēc man tiešām prieks, ka uh, komisijas uh, priekšādātājs amata kandidāte uzsvēra to, cik liela nozīme ir starptautiskām darbībām klimata pārmaiņās. Un mums ir arī jāuzrauga nos notiekošais jūsu spēles kaut galā ir planētas nākotne. Paldies Totes kundzei. Zilās kartītes jautājums no Benedīta kunga. Vai vēlties atbildēt? Lūk, tātad vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Jā, jā, labi, lūdzu. Penebija kungam 30 sekundes. Paldies! Ma, es faktiski gribēju vērsties pie Polas kundzes, nevis Totas kundzes. Vai, vai tā var? Vai es varu uzdot jautājumu Polas kundzei? Nē, nē, viņai, viņai jau bija zaļa, zilās kartītes jautājums pēc viņas uzstāšanās. Tā kā, nu, mums jāturpina. Uh, kā plānots. Tātad ķeramies pie brīvā mikrofona. Ir septiņi runātāji pieteikušies. Un varēsim arī viņus visus uzklausīt ar nosacījumu, ka ik viens runātājs ievēros atvēlēto runas laiku. Žofreila, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Klimata darbības, tāpat kā ilgspējīga attīstība, ir kļuvušas par uh, būtiskiem priekšnoteikumiem. Nereti uh, gan tas viss ir tiek uh, sasaistīts, piemēram, ar populismu, ar oportunismu, un nu, kas tad gal galā no tā visa atliek? Nepieciešama ir tāda politika, kas līdzsvaro cilvēkus un dabu. Nu, un ir jāpanāk, ka parakstot dažādas starptautiskos nolīgumus, piemēram, tirniecības nolīgumus, mēs nepaveram durvis dabas iznīcināšanai ekonomiska labuma labad. Tāpat ir jāpanāk, ka ražošana netiek pārcelta uz tām vietām, kur tas ir iespējams, nekādi nepievēršot uzmanību tam, kas nāktu par labu klimatam. Uh, ir tikuši veikti arī aprēķini par eh, CO2 emisiju izmaksām, piemēram, eh, nolīgumam, kas parakstīts ar Mērkosur valstīm. Ir jādomā par ilgspējīgākiem patēriņa modeļiem. Mēs nedrīkstam pieļaut tādu sistēmu, kas domā tikai par kapitalistiskiem ieguvumiem. Paldies! Nākamais runātājs Marijas Pirakī. Tem palavra. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir līdera lomā, ja runāja par klimata darbībām. Nu, un uh, arī komisāra kungs ir bijis šīs kustības uh, virzītājs, uh, bet diemžēl ar to visu nepietiek. Mm, jaunais uh, Um, jaunā zaļā pieeja, ko prezentēs Timermans, tur ir jādomā par Eiropas ražotāju konkurētspēju, par to, ka ir jāspēj ātri pāriet uz jauniem enerģijas avotiem, izmantot atjaunīgo enerģiju pēc iespējas vairāk. Jaunais zaļais kurs palīdzēs labāk apkarot klimata pārmaiņas. Tur ir jābūt aliansei, kur ir apvienotas valstis un reģioni ar kopīgiem mērķiem, proti ilgtspējīga attīstība, uzsvarot arī pētniecību un jauno tehnoloģiju finansēšanu ir jāveido tāds multilaterāls satvers, kas ļaut izmantot arī visus pieejamos finanšu resursus, vienlaicīgi piesaistot privātās investīcijas. Mums ir jāpanāk arī tehniskie, tehnoloģiju mērķi, mums ir jādomā par aprites ekonomiku un aprites ražošanu. Tik tiešām ir jāizmanto šis jaunais zaļais kurs, lai nodrošinātu ilgspējīgu zaļu attīstību. Paldies! Paldies, tālāk lūdzu Marija Grapīnī. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, kolēģi. Es domāju, ka Eiropas Savienības nostāja ir ļoti skaidra šajā jautājumā. Mēs visi esam noteikuši mērķus 30. Eh, vai 50. gadam, bet es domāju, ka nākamajam eh, jomas komisāram eh, būtu jānāk klajā ar praktiskiem risinājumiem, lai mēs tik tiešām sasniegtu 50. gada mērķus. Domāju, ka ANO klimata samits ir ārkārtīgi svarīgs, eh, jo gal galā ne jau tikai Eiropa piesārņo. Ja mēs spēram būtiskus soļus, nu tā ir viena lieta. Mums ir jāceras, ka visa pasaule kopīgi piesārņo un kopīgi cieš no šī piesārņojuma. Mums ir jānāk klājā ar globāliem risinājumiem, un es domāju, ka ANO būtu ciešāk jāiesaistās šajā jautājumā. Un tāpat, komisāra kungs, es domāju, ka jaunajā daudzgadu finanšu schēmām tas būtu jāņem vērā. Schēma jāpielāgo jaunajiem izaicinājumiem, jādomā par MVU un to spēju pielāgoties jaunajai situācijai, un arī bez pētniecības mēs mērķi nesasniegsim. Lūk! Paldies! Tālāk lūdzu Elī Džons. Thank you. Paldies! Kā jau dzirdējām, šo piekdienu cilvēki atkal izies ielās, lai pieprasītu to, ka mēs visi rīkojamies un risinām klimata jautājumus. Man pašai tiešām jauniešu aktivitātes šķiet iedvesmojoša. Ir trīs lietas, ko mēs visi varam darīt. Mēs varam būt solidāri ar klimata streika dalībniekiem. Mēs varam katrs domāt par saviem paradumiem un uzvedību. Un uh, pats svarīgākais, kā iedzīvotāju pārstāvjiem mums ir jāvirza sistēmiskas pārmaiņas. Mēs Eiropā esam guvuši pārticību izmantojot fosilo kurināmo un citus dabas resursus. Un tas ir modelis, kas tagad tiek izmantots arī citur pasaulē. Tā rezultātā visi saskaramies ar klimatu pārmaiņām un nevienlīdzību sabiedrībā. Mums ir jāizrāda līderība, panākot nulles nodokļa, nulles oglekļa emisijas Ir vēl daudz darāmā, kā šeit, tā nacionālajos parlamentos, lai apkarotu klimatu pārmaiņas. Jaunais zaļais kurs ir eh, jāpārvērš reālā politikā. Nedrīkstam atbalstīt tirniecības politiku, kas izcērta mēžus, kas atbalsta fosilo kurināmo, ir jādomā par sabiedrisko transportu, zaļu lauksaimniecību. Mums eh, Eiropā tik tiešām ir jāatbild par sevis teikto ar attiecīgiem darbiem. Ir jāveido tādas sabiedrības un ekonomika, kur ir pelnījušas nākamās paudzes. Paldies! Nākamais runātājs Miks Valis. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Mērķi noteikšana un runāšana par ambīcijām neko nenozīmē. Ja Eiropas īstenotā politika lietas padara sliktākas, starptautiskais klimata panelis ir aicinājis samazināt emisijas par 43 procentiem līdz 50. gadam. Nu, un tas nekāda nesaskan, piemēram, ar pašreizējo dabasgāzes sistēmas paplašināšanu Eiropā. Un, uh, Eiro, un ASV fraktētās gāzes ieviešana Eiropas Savienībā. Un kāpēc tas viss tā notiek? Shell uzņēmums, viens no lielākajiem piesārņotājiem pasaulē, ir veiksmīgi lobējis komisiju ideja par to, ka gāze ir pieņemamāka pārējais enerģijas formā, ir nākusi tieši no Shell uzņēmuma. Komisār kungs, vai jums nešķiet, ka mm, diez vai panāksim paaugstinātus eh, samazināšanas mērķus, ja necīnīsimies pret neoliberālismu? Paldies! Nākamais runātājs - Kaneva kungs. Благодаря, господин председател. А ние всички сме разтревожени от кризата на климата. Аз... Paldies, priekšsēdētāji. Daudz jau tika runāts par, par to, kā attīstās situācija ar klimatu. Daudz tika runāts par, par to, par, par pārtiku, par mežiem, par upēm. Uh, bet eh, mēs pārāk daudz runājam un pārāk maz daram. Jautājums ir, kāpēc tas tā notiek. Es domāju, ka neviena politika nevar būt veiksmīga, ja, ja tā nevēršas pie cilvēkiem un neņem vērā cilvēku vajadzības. Uh, ja netiek aizstāvēta lauksaimniecība, bet drīzāk tiek laupītas uh, darba vietas ne tikai lauksaimniecībā, bet arī rūpniecībā, politika, kas uh, valdībām uzliek vēl lielāks slogs un, un uh, liek cilvēkiem braukt prom. Uh, nenāk par labu. Mums ir nepieciešama klimata aizsardzības politika, kas balstās uz uh, novatorismu un pētniecību. Paldies! Pārtans. Paldies! Un noslēgumā dod vārdu komisāru kungam. Lūdzu, Kaņetas kungs. Nē, bet vēl Karlos Zuriņo, tā tad. Klimata izmaiņas ir patiesībā mūsu laika lielākais cilvēces eh, izaicinājums, un kā mēs eh, varam aizsargāt mūsu planētu. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, kā uz to atbildēt. Atbildes varbūt ir, bet kā tās īstenot. Mums visiem ir jāsavienojas rokās, lai kaut ko darītu. Tāpēc eh, arī par šiem jautājumiem tiek runāts ANO asamblējā. Un eh, mērķi ir svarīgi. Eiropa ir tādus izvirzījusi un mēģina tos izpildīt. Mums ir jāparāda pārējai pasaulē, ka cīņa pret klimatu izmaiņām ir iespējama un ir iespējams dzīvot labklājībā vienlaicīgi. Komisija to ir izvirzījusi par savu no galvenajiem mērķiem. Uh, Tāpēc ehm, domāju, ka mums vajadzētu arī parlamentā atbalstīt šos komisijas mērķus un tomēr būtu jāiet vēl soli tālāk. Mums eh, ļoti ātri ir jāsāk izpildīt šos mērķus. Ir kā komisijas kopīgā zaļā programma, tā arī šāda programma ir dalība valstīs katrai sava. Beidzot ir jāsāk tās visas izpildīt. Prieksēdētājs, paldies! Komisāra kungs, Kaņetas kungs, tagad vārds jums. Eiropas parlaments jūs uzklausīs. Lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti. Paldies par šīm interesantajām un piesātinātajām debatēm. Tas skaidri parādīja, ka e, klimata izmaiņas Eiropai, cīņa pret tām ir Eiropai tuva. Un Pēters Līdz to teica, ir situācijas, kad mēs, Eiropieši, sevi kritizējam pārāk daudz, esam pārāk kritiski pret sevi. Bet eh, tieši apvienotajās nācijās, pateicoties iepriekšējā sasaukuma aktivitātēm, ir eh, pieņemti vairāk labi lēmumi, un arī parlaments iepriekšējā sasaukumā pieņēma ar milzīgu balsu vairākumu vairākus likumus un ziņojumus, un jūsu atbalsts komisijai arī būs būtisks atspaids mūsu klimata pārmaiņu cīņā. Eiropas Savienība ir viens no ambiciozākajiem klimata izmaiņu apkarotājiem, un klimata konvenciju pieņemot mums bija svarīga sadarbības partneri, tātad samazinot par 40% klimata izmaiņas. Uh, bet eh, mums šobrīd Eiropā ir visa nepieciešamā likumdošana, lai sasniegtu šos mērķus. Un tieši pateicoties parlamenta ambīcijām un augstu noliktajai latiņai, mums šos mērķus eh, izdosies vēl pārsniegt, tātad par 45 līdz 40 procentiem. Un uh, šāda apņemšanās ir ne tikai institūcija līmenī, bet arī dalību valstu līmenī. Un, piemēram, Eiropas vēlēšanās dažādās dalību valstīs, nākot pie varas citiem politiskiem spēkiem, klimata izmaiņu ambīcijas saglabājas iepriekšējā līmenī. To mēs, piemēram, nevaram teikt par Amerikas Savienotajām valstīm. Oktobra eh, samitā Tikai četras dalību valstis šobrīd vēl nav pateikušas, ka tām ir saistoši mērķi klimatam. Patiesībā jau ir, bet tās vēl to nav pateikušas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šī klimata neitrālā nosacītība ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem. Klimata neitrāliem mums ir jākļūst pēc 60. gada, saka starptautiskā konvencija bet Eiropa ir pateikusi, ka mēs tādu vēlamies būt jau 50. gadā. Un e, tas ir ļoti labs piemērs, tas ir arī tāds kā vadmotīvs e, jaunajai komisijai. Un komisijas jaunievēlotā prieksēdētāja ir piedāvājusi Eiropai zaļo programmu. Simts pirmajās savas e, priekšsēdēšanas dienās. Tā tad eh, mums ir ārkārtīgi ambiciozs mērķis, un komisijas priekšsādātāji vēlas eh, samazināt par 50% izmešu līdz 30. gadam. Līdz ar to mums Ņujorkā būs eh, ļoti daudz, kas ko stāstīt un arī rādīt mūsu pasaules partneriem. Un patiesībā nav jau varbūt nemaz tik svarīgi ka mēs esam visambiciozākais kontinents klimata izmaiņu apkarošanā. Bet eh, mums arī citi ir jāmudina darīt to pašu. Eiropas Savienība ir lielākais eh, donors jaunatīstības valstīm klimata izmaiņu apkarošanas naudas došanām. Mums, eh, mēs varam būt lepni par to, ko esam panākuši, bet um, mums, kā pasaulē vadošajiem šajā jomā, ir jāmāc arī citi. Uh, kā atteikties no fosilajām degvielām, kā veicināt zaļo ekonomiku. Ja mēs rādīsim labu piemēru, ja tie būs veiksmes stāsts, tad pasauli mūsos iek, ieklausīsies. Jo klimata izmaiņu apkarošanā ekonomikas zaļināšanā, darāmā pārējiem, un arī mums vēl ir daudz. Bet es esmu pārliecināts, ka arī nākamajā, patreizējā sasaukumā jūs atbalstīsiet jauno komisiju šo mērķu sasniegšanā. Patiesībā vienmēr ir tā, ka komisija nāk klajā ar priekšlikumu un vienmēr, vienmēr parlaments šo priekšlikumu uzlabo. Varbūt vēl eh, divi komentāri. Lai kļūtu klimata neitrāliem, tas ir revolucionārs solis, kā ekonomiski, tā sociāli. Es pat pieļauju, ka klimata neutralitāte ir lielāka revolūcija un lielāka sasniegums nekā industriālā revolūcija, jo tas prasa pilnīgi nomainīt, ja ne domāšanu, tad vismaz to, kā darbojas ražojošā sfēra, kā mēs ražojam, preces, izstrādājumus, arī pakalpojumus. Tātad tā ir revolūcija. Kā samazināt lauksaimniecībā mēslojumu daudzumu un samazināt metāna izmešus? Tas ir revolucionāri. Bet e, šai pārējai ir jānotiek tikai un vienīgi nodrošinot godīgus sociālos apstākļus visiem. Tikai un vienīgi. Tāpēc es esmu no tiesas priecīgs, ka jaunievēlētā komisijas priekšsēdētāja par vienu no saviem pamatuzdevumiem ir izvirzījusi šo sociāli godīgo pārejas periodu. Tas mums būs svarīgi īstenot turpmākajos gados. Tātad mums ir ambiciozas klimata izmaiņu apkarošanas idejas, bet eh, mums ir jāiestājas arī par sociālo. Un visbeidzot, Ferēdas kungs teica. Jūs eh, pieminējāt tirzniecības līgumu ietekmi uz klimata izmaiņu apkarošanu, un, piemēram, šobrīd tiek runāts par līgumu ar Merkusur valstīm. Vēlējos pateikt, ka Eiropas Savienība vienmēr ir uzstājusi, cik svarīgi ir klimata apņemšanās tirzniecības līgumos, un eh, to mēs esam jau piemērojuši pēdējos gados. Uh, Arī ar Merkazur mēs ejam tajās, paš, tajās pašās sliedēs, un ilgtspējīgas attīstības sadaļā mēs runājam par klimata izmaiņām un eh, vides saglabāšanu. Balstoties uz Parīzes nolīgumu, abas puses ir apņēmušās īstenot Parīzes mērķus, protams, izpildot arī nacionālās intereses. Līdz ar to Parīzes līguma noteikumu neizpildīšana var ietekmēt arī Merkuzūra līguma noslēgšanu. Un, protams, ka ir svarīgi, lai visas iesaistītās puses savus lēmumus sakņot Parīzes līgumā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, paldies Kaņetes kungam! Tiešām liels paldies, ka mums bija tik auglīgas diskusijas! Paldies jums, komisāra kungs, gan par ievadvārdiem, gan arī par jūsu noslēgumu vārdiem, un paldies par, par slavinošiem vārdiem Eiropas parlamentā. Mūsu sadarbība tiešām ir bijusi cieša, un, protams, ka mēs sekosim līdz arī turpmāk, kas notiek klimata jomā. Eiropas parlaments piedalīsies arī Ņujorkas samitā, un mēs no sirds ceram, ka mums izdosies sadoties lokā, lai cīnītos pret klimata izmaiņām. Tagad tad esam pabeiguši šā jautājums punktu izskatīšanu, un nākamais ir ziņojuma izskatīšana, ziņojuma, ko ir sagatavojis Roberto Gualtieri par Eiropas centrālās bankas prezidenta iecelšanu, un kandidāte ir Kristīne Lagarde. Tā tad. Um, pirms uzsākam debats ļaušu apsēsties komisāram, un pirms uzsākam debatas es vēlētos visiem vēlreiz atgādināt to, ka šī plenārsēde, plenārsēdē mēs izmantosim jauno elektronisko sistēmu. Tātad, ja kāds vēlas pieteikties brīvā mikrofona procedūrā vai arī zilās kartiņas procedūras eh, jautājumu uzdošanu, tad jūs esat visi saņēmuši instrukcijas par to, kā darbojas šīs elektroniskās sistēmas. Un eh, šīs elektroniskās sistēmas apraksts, procedūras apraksts ir arī uz jūsu galdiem. Bet tagad Tātad, ja jūs vēlaties zilās kartiņas procedūru izmantot, tad izmantojiet eh, pareizo pogu, kas ir jūsu konsolē. Tas viss jums ir tur uzrakstīts. Tas viss tur ir, un jūs to esat arī saņēmuši pēpastu. Tā tad eh, sistēma visiem ir skaidra. Bija arī deputāti, kas to iz, izmēģināja. Iespējams, ka būs kādas eh, nesaprašanās un uh, Tiešām ceram, ka šī reģistrācijas sistēma darbosies. Vēl bez tam vēlētos mudināt visus deputātus eh, izmantot šo jauno sistēmu. Tā ir ļoti pārskatām un ļoti efektīva, jo sekretariātam tad nav jāraugās un jāskatās, kurš ir pacēlis zilo kartiņu. Tas jūs varat izmantot balsošanas kartīti, tātad jums ir nepieciešama šī balsošanas kartīte, lai piereģistrētos elektroniskām debatēm, tātad brīvā mikrofona procedūrā. Un tagad, tagad sākam debats par Eiropas centrālās bankas prezidenta iecelšanu. Un e, ziņojums, ko ir sagatavojis Golķērī kungs, e, kurš vairāk nestrādā mūsu parlamentā, jo ir kļuvis par Itālijas ekonomikas ministru. Apsveicam kolēģi virtuāli ar jauniegūto amatu, sveicam jūs, bet um, jūsu ziņojums mums vienalga ir paredzēts izskatīšanai. Un Golčērī kungu aizstāja Irena Tīnaglī. un eh, Tinaglī kundze eh, tika iecelta vakar par ekonomikas komitejas prieksēdētāju. Tā tad apsveicam Tinaglī kundze, kura runās Galtjerī kunga vārdā par Galtjerī kunga ziņojumu. Novēlējam jums visu to labāko ekonomikas eh, komitejas vadītāja samatā. Tagad dod vārdu jums. Sešas eh, minūtes, sešas minūtes jums, Tenagli kundze. Hm. Un pēc eh, tam mums ir paredzētas debatas. Tā tad sešas minūtes, jo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 Eiropas centrālā banka ir kļuvusi par tādu ļoti svarīgu pīlāru ne tikai monetāriem procesiem, bet Eiropas integrāciju procesam kopumā. Kristīns Lagardas eh, kandidatūra šajā, šim postenim pats par sevi ir vēsturisks fakts un ideālā variantā tas notiek eh, tikai dažus eh, mēnešus pirms, eh, pirms plašajām svinībām vienotā valūta ir ļoti spēcīgs eh, ekonomikas rīks, dabisks un, eh, un neaizstājams vienotā tirgus simbols. Un, Tas ir arī priekšnosacījums, lai saglabātu monetāro suverenitāti globālā starp, savstarpēji savienotā pasaulē. Eirozona ir Eiro ir ne tikai eh, ekonomikas rīks, eh, tas ir eh, ļoti būtisks priekšnosacījums un stūrakmens Eiropas Savienības mieram un labklājībai un instruments, kas aizsargā un atbalsta Eiropas ekonomiku, sociālo un politisko modeli, ņemot vērā mūsu lai, pār, pārmaiņu laiku būtiskos faktors. Pēdējo gadu laikā Eiropas ekonomiskās pārvaldības eh, trūk, par spīti ekonomikas trūkumiem, Eiropas vienotā valoda ir, valūta ir parādījusi sevi kā ļoti izturīgu uh, Tad neraugoties uz uh, šo smago ekonomisko krīzi, ko piedzīvojām, politiskā apņēmība saglabāt šo integritāti, Eiropas uh, centrālās bankas un uh, priekšsēdētāju apņēmība savu mandātu robežās saglabāt vienoto valūtu, īstenojot konkrēts monetārās politikas rīcības, ir devusi pienesumu, lai aizsargātu eiro un veicinātu visu Eiropas pilsoņu labklājību. Es 76 rakstiskās atbildes, ko kandidāti ir sniegusi, kas ir arī pievienots eh, šīs dienas ziņojumam, kā arī intensīvā uzklausīšana ekon komitejā, kas notika 4. septembrī, uh, manuprāt, parāda ne tikai Kristīnas Lagardas um, apzināšanos, kas viņai stāv priekšā un kāda ir izaicinājuma, bet arī to, ka viņa ir ļoti piemērota pārņemt šo darbu, šo stafeti no savu priekšgājēja un uzņemties šo svarīgo misiju. Lielā vienprātība, ko kandidāti saņēma no ekonu komitejas locekļu puses, manā skatījumā, uh, ir tāds apliecinājums uh, labam, ad, tam, ka šīs dienas rezultāt, balsošanas rezultāts būs labs. Uh, Taču, kā jau līgumos ir teikts, un kas arī saskara ar mūsu komiteju un visu parlamentu darbu, mums ir jāturpina uzraudzīt viņas aktivitātes un ECB lēmumus ar citu starpā ceturkšņa monetāriem dialogiem, ziņojumiem un deputāta rakstveidu jautājumiem. Kā vienmēr mēs būsim prasīgi un mēs sagaidīsim, lai šī institūcija atbilstu uh, tiem uh, nosacījumiem, uh, kas tā ir paredzēti, ja mēs vēlamies sasniegt mūsu ambiciozos mērķus, uh, stiprināt eiro stabilitāti, tad ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams jaunas institūcijas, jauni rīki un patiesa Eiropas ekonomiskā politika, lai šos pasākumus izmērītu. Tāpēc ir nepieciešams uh, padziļināt mūsu ekonomisko un monetāro savienību, un to nosaka arī programma, ko Ursula von der Leyen's kundze arī ir uzsvērusi. Tajās ir iekļauti pasākumi, kas nodrošina sociālā pīlāra pilnu īstenošanu, kā arī uz izaugsmu vērstu Eiropas ekonomiskās pārvaldības pārskatīšanu. Šajā kontekstā, kā līdzlikumdevējs, mēs esam gatavi stāties pretī šim uzaicinājumam. Paldies! Paldies Tenakī kundzei. Tad, tad šeit vēlētos sveikt komisijas priekšstādātāju vietnieku Dombrovska kungu. Vārds lums jūdzu. Priekšsēdētāji, godātā Tināgi kundze, godātie deputāti. Man vienmēr ir liels gods piedalīties Eiropas parlamenta debatēs. Šīs dienas balsojums par um, Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājs. Uh, amata kandidāti ir ļoti svarīgs, jo ECB spēlē ļoti būtisku lomu Eiropas Savienības ekonomiskajā politikā. Līguma nor, norāda, ka Eiropas centrālā banka, īstenojot monetāro politiku, ir neatkarīga. Šo principu komisija ar visu sirdu un dvēseli aizstāv, jo tas ir būtisks, lai panāktu cēnu stabilitātes nodrošināšanu. Godātie deputāti, Neatkarība un pārskata atbildība iet roku rokā. Šīs dienas balsojums ir ļoti būtisks atainojums mehānismiem, ar kuriem Eiropas centrālā banka tiek eh, atbilde Eiropas parlamenta priekšā. Debates, eh, debašu būtiskums ir ļoti nozīmīgs eh, komisijai ierosinot Kristīnu Lagarde Eiropas centrālās bankas priekšsēdētājas amatam. Ekon komiteja un arī ECB Vadība uzskata, ka Kristīnā Lagardā ir visas īpašības, kas ir vajadzīgas eh, šim eh, darbam. Eh, tāpat arī aizstāv dzimuma līdztiesības jautājums, par kuriem parlaments ļoti stingri iestājas. ECB loma Eiropas ekonomikā nevar tik novērtēta par zemu. ECB līguma uzliek nodrošināt cenu stabilitāti, kas ir priekšnosacījums monetārās jomas funkcionēšanai. Uh, Tāpat ECB cīnās pret deflāciju un uh, ļau, ir ļāvusi nesnogadu laikā Eiropas Savienības, Eirozonas ekonomikai atjaunoties. Uh, Arī pēckrīzes periodā ECB ir bijusi ļoti nozīmīga loma, bet ar monetārās politikas palīdzību vien to nav iespējams e, īstenot, lai būtu efektīvs politiku savienojums. Monetārajai politikai jāiet kopsolī ar fiskālo politiku un struktūrālajām reformām. Runājot par struktūrālajām reformām, ir jāizmanto visi iespējamie rīki, lai uh, Eiropas uh, biznesi un uzņēmēji varētu stāties pretī tādiem izaicinājumiem, kā digitāla kā, kā, kā digitalizācija un citi. Fiskālā stabilitāte ir ļoti nepieciešama un tā var arī veicināt investīcijas un uh, patēriņu pieaugumu. Kristīna Lagarda arī savā atklāšanas runā ekonu komitejā to uzsvēra un es viņai pilnībā piekrītu. Ilgtermiņā es uzskatu, ka ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana arī ļoti būtiski, tīpaši, lai būtu labāk savienoti Eiropas kapitāla tirgi un tik pabeigti paveikt banku savienības veidošanu, jo tas ir ļoti svarīgi, lai eirozona būtu vēl spēcīgāka. Es ar prieku un nepacietību gaidu jūsu viedokļus un ceru uz um, auglīgu sadarbību ar Eiropas centrālo banku. Paldies! Paldies, Paldies komisāra kungam! Un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Pirmo uzklausīsim Ferberkungu divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Eiropas Savienības uh, un ECB naudas politika pēdējos gados uh, ir tikusi apspriesta ļoti plaši, Un eh, bieži vien arī tiek teikts, ka ECB vairāk nodarbojas ar tautsēmniecības eh, virzīšanu un netik daudz ar savu galveno mandātu, proti cenu stabilitātes nodrošināšanu. Pagājušajā nedēļā tika pieņemts lēmums eh, uzsākt jaunu programmu un vēl vairāk samazināt procentu likmes, un tas vēlreiz ielēja eļu ugunī. Un mēs redzam, ka Eiropas centrālā banka un Mario Draghi ir zaudējis lielu uztici, uzticību, bet mūsu politiskā grupa ir priecīga, ka Kristīna Lagarta ļoti skaidri izteicās par, par mērķiem, kāda ir ECB, un bieži vien sociāla demokrāti uh, ir eh, nu, agli, kad ir runa par, par, par līgumiem, bet eh, pieturēties pie šiem mērķiem nozīmē arī to, ka Eiropas centrāla banka eh, vidējā termiņā mainīja savu politiku Eiropas tautsēmniecību un arī daudz dalību valstis vēl nevar karāties pie šīs te lētās naudas um, sistēmas. Uh, Eiropas centrālās eh, bankas monetāro politiku būtu labāk jāizskaidro. Neatkarība nenozīmē to, ka mēs neesam pārskata atbildīgi un uh, neizskaidrojam tos lēmumus, ko esam pieņēmuši. Pie labākas komunikācijas pieder arī tas, ka Lagardas kundzei vajadzētu ne tikai paskaidrot, bet arī ieklausīties un arī ņemt vērā kritiku par monetāro politiku. Tas ir ļoti būtiski. ECB ir jākoncentrējas atkal uz savu mandātu un arī savos lēmumos šis mandāts jāņem vērā. Šo mēs balsosim par Lagardas kundzes kandidatūru. Paldies! Paldies, un tagad eh, dodu vārdu Jonasam Fernandesam. Lūk. Mikrofonu. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet, kolēģi. Eh, eh, Paldies! Paldies Dombrovska kungam par to, ka esat šajās debatēs. Ekon komitejā mēs uzklausījām ECB eh, e priekšsēdētājs amata kandidāti, un mēs to pozitīvi vērtējām. Pirmkārt, tādēļ, ka Lagardas kundze vēlas nodrošināt Marijā Drāgi darba turpināšanu un turpināt viņu iesākto. Tādā, tādā veidā tika izglāts eiro ļoti kritiskā brīdī. Kandidāti arī sacīja, ka viņa pārveidos monetāro politiku līguma ietvaros, lai nodrošinātu pietiekam liels manevrēšanas iespējas uh, cenu stabilitātes nodrošināšanai. Es ņemot vērā, ka Dombrovs kungs ir šeit, eh, Lagardas kundze sacīja, ka fiskālā politika arī iet roku rokā ar monetāro politiku, un to arī komisāra kungs norādīja. Paldies! Paldies Fernandes kungam. Tagad došu vārdu Luis Garigāno kungam. Paldies priekšsēdētāji! Mēs neesam ieradušies šeit, lai izvērtētu Lagardas kundzes uh, paveikto. Pirms dažiem gadiem mēs tikāmies um, ekon komitejā. Mēs arī ekon komitejā pavisam nesen izvērtējām Lagardas kundzes uh, kandidatūru un rezultāti bija ļoti labi. Tas mums dod šodien iespēju uh, parādzīties uz ECB aktivitātēm un rīcību iepriekšējos dažos gados. Eiropas centrālā banka ir bijusi tāda iestāde, kas uh, ir izrādījusi gatavību cīnīties pret recesiju un uh, arī pētīt uh, tās sekas, kas varētu rasties. Monetārā politika ir ļoti nozīmīga. Eiropas centrālā banka ir uh, darījusi ļoti daudz, Iemesls, kāpēc Eiropas centrālā banka varbūt nav darījusi pietiekam daudz, varētu būt saistīts arī ar to, ka dalību valstis nav pietiekam daudz paveikušas. Bet domājot par Lagardas kundzi, es domāju, ka viņi varētu paveikt pietiekam daudz. Pusē Eiropas Savienības dalību valstu uh, nav uh, nulles deficīts, un tās um, būtu jāmudina vairāk domāt par nākotni. Es domāju, ka pretējā gadījumā tas nav pareizi attiecībā pret mūsu pilsoņiem. Tās valsts, kurās ir mazāks fiskālais uh, parāds, un, piemēram, arī Spānijai, tām ir jācīnās pret struktūrālajām problēmām, runājot par nodarbinātības uh, tirgu it īpaši, un tāpēc ir svarīgi, lai ja šajās te valstīs būtu lielāka izaugsme Eiropas. Institūcijas arī varētu vairāk darīt lietas labā. Ir nepieciešams lielāks progress visās tajās jomās, kas mums ir ļoti būtisks, un tāpat arī ļoti cieši jāsako līdz, kā risināt bezdarba problēmas, tāpat arī jānodrošina lielāka izaugsme. Uh, Mēs pavisam noteikti atbalstam Lagardas kundzes kandidatūru, mums prāta viņa ir pareizais cilvēks šim darbam, un es domāju, ka viņa arī mūs uzklausīs un atbildēs uz jautājumiem, ko uzdosim. Paldies! Tagad došu vārdu Gigold kungam. Priekšsēdētāji, kolēģi, diskusijas par Lagardas kundzes nominēšanu ir tādas, kas novērš uzmanību savā ziņā. Ir pavisam skaidrs signāls. Lagardas kundzes iecelšana būtībā ir apstiprinājums Mario Draghi un ECB pamatkursa turpināšanai. ECB izglāba eiro, bez ECB mums arī vairs nebūtu nekādas cenu stabilitātes. Stabila un valūta, kuras stabilitāte netiek nodrošināta, nevar eksistēt, bet es gribētu teikt, ka ECB nav savu mandātu izpildījusi. Tā vietā mums šobrīd ir tāda situācija, ka Eirozonas dalība valsts nepilda savus uzdevumus gan tajās valstīs, kurās ir jācīnās ar ekonomikas problēmām, reformās, sociāli taisnīgās reformās vienlaikus netiek risinātas problēmas un arī tajās valstīs, kur šobrīd pārāds samazinās, eh, netiek eh, dot pietiekam liela manevrēšanas telpa, lai veicinātu ekonomiku un kaut kādā veidā pārveidot un, un stimulēt mūsu ekonomiku. Lagardas kundze to skaidri pateica, ka dalību valstīm ir jāīsteno kopēja fiskālā politika. Tas ir priekšnosacījums, lai naudas, lai monetārā politika vairs eh, nesaskartos ar, ar tādiem riskiem kā līdz šim, un tas arī dos skaidru signālu. Eh, ir arī labi tas, ka pirmo reizi ECB galvgalī būs eh, sieviete, un mēs ļoti priecājamies, ka Lagardas kundze būs šajā amatā. Paldies! Muito obrigado. Dou agora a palavra um, por um minuto a našu kolēģi Džerov Haneman. Tālāk uz vienu minūti Džerov Haneman. Niet meer op EPP en socialisten. Eh. Dāmas un kungi, godātie deputāti. Nu, jāsaka, ka, lai gan ir eh, palielinājies vairākums uh, parlamentā tomēr nav tādas eh, skaidru vienotu grupējumu šai ziņā. Un eh, jāsaka, ka, piemēram, Fonderlajens eh, kundze šai visā ir apvainojusi Činkvistēli kustību Itālijā. Uh, Nu, jautājums ir, kā tika panākts tas, ka uh, Fondenlajena vispār tika izvirzīta savam amatam. Un, nu, tagad līdzīgi ar uh, Lakārtu. Mm, baidos, ka viņa kļūs par uh, Eirozonas politikas verdzeni. Un uh, cietīs no draugi tādas uh, vai slēptas uzraudzības pār visām savām darbībām. Ir jādara viss, lai mūsu uh, pasaules daļa izkultos no milzīgajiem parādiem, jo, nu, citādi es domāju, ka um, no tā visa sanāks jau tāds diezgan bēdīgs titāniks. Paldies! Tā klūdz Epinga kungs. Paldies, priekšādātāji! Eiropas centrālā banka ir viena no spēcīgākajām institūcijām Eiropas Savienībā, bet, eh, nu, kur tad eh, šī banka šobrīd ir? Ir skaidrs, ka ir eh, vairējusies sašķeltības starp ziemeļiem un dienvidiem, eiro stabilitāte, tāpat arī dažādas problēmas valstu iekšienē. Nu, un Dragī kungs savulaik teica, ka turpinot eh, drukāt naudu, tikai turpina augt pieaugu parādi, arī procentu likmes ir eh, cik vien mazas, eh, cik iespējams. Dažādos, dažādu valstu un nacionālās centrālās bankas, piemēram, Nīderlandes un Vācijas, pauta neapmierinātība ar notiekošo. 60% no eirozonas ekonomiskās vērtības uh, pakļaut riskam, savukārt Dragī kungs turpināja visu iesākto, tam visu nepievēršot uzmanību. Nu, un es ceru, ka nebūs tā, tā nebūs tāda tukšā krēsla politika, un ka Lagardu tiešām kaut ko darīs. Jādomā ir par mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, par jauniešiem un pensionāriem. Uh, Jautājums ir, kur mēs vispār ejam un ko mēs gribam panākt. Ir skaidrs, ka iedzīvotājs šai ziņā nespēja neko darīt situācijas uzlabošanai savā līmenī. Paldies! Tālāk lūdzu Obrī. Divas minūtes. Godātie kolēģi, Mums, kā jaunievēlētiem deputātiem, tiešām aizraujošas diskusijas par centrālās bankas vadītājas amata kandidātu, lai gan pati Lagarde vispār nav kopā ar mums. Ir jādomā par centrālās bankas lomu un mērķiem. Uh, Un šobrīd banka neko daudz nedara ne klimata, ne nevienlīdzības mazināšanas jomā. Gau galā Lagardas kundzei situācija ir ļoti skaidri saprotama arī vadot eh, valūtas fondu. Šie jautājumi viņai nebija sveši. Ja runa ir par klimatu, par nevienlīdzības mazināšanu, nu tad vienmēr vienīgā atbilde ir cenu stabilitāte. Miljardiem eiro ir tikuši inicēti tirgū un tikai aptuveni 10% ir reāla ekonomikā. Pārējais viss baro spekulantu burbuļus. Ir skaidrs, ka runa ir par pagāto cilvēku ekonomiku. Eiropas centrālā banka vēl ar vienu neīsteno savu politiku sabiedrības labā. Arī Lagārda ir eh, pievienojusies runām par jauno zaļo programmu. Bet, eh, ja nu kas noiet greizi, tad par visiem problēmām atbildīgi esam mēs. Jautājums, vai ir Eiropas centrālā banka ir gatava aizdot valstīm naudu, lai nodrošinātu pārēju zaļāku ekonomiku? Nē. Atbildi ir nē. Nu, un ja nu gal galā planēta par to visu maksās, nu, tā sanāca. Skaidrs ir tas, ka Eiropas centrālās bankas politika nav piemērota nu, reālajai pasaulē un tam, kas šobrīd notiek, ir jādomā par sociālo ekonomiku. Nauda ir jāinvestē reāla ekonomikā, ir eh, jāizbeidz atbalstīt piesārņojošas darbības, ir jāatbalsta zaļi uzņēmumi un aktivitātes. Nu, lūk, to visu es būtu pateikusi Lagardas kundzei, ja viņš šodien būtu kopā ar mums. varat paļauties uz to, ka mēs nekādi neļausim samazināt latiņu darāmajiem darbiem un uh, panāksim tādu politiku, kas nāk par labu iedzīvotājiem un planētai. Paldies! Paldies, Alavāmošs, viena minūte lūdzu. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσει, κυρία Πρόεδρε, ανησυχούν. Kapitāls un uzņēmumi veido daļu no kopējās finanšu sistēmas. Savukārt bankas un lielie monopoli pēdējās desmitgadēs ir uh, guvuši miljardiem eiro ieņēmumus, izmantojot uh, iedzīvotājus un uzņēmumus savā labā. Ir mm, jāveic uh, atbalstīt bankas, kas nedarbojas atbilstoši principiem, uh, Un iedzīvotājiem ir jāsņem tāda pati palīdzība kā lielajām bankām un uzņēmumiem. Dom, domājot par Eiropas centrālās bankas mandātu, ir jāveic tajā nepieciešamās izmaiņas, un visam ir jānotiek saskaņā ar Eiropas eh, pusgada nosacījumiem. Ir jādomā par eh, to, lai aizsargātu uh, iedzīvotāju spējas nosargāt savas intereses, eh, ja runa ir par eh, lielajiem monopoliem. Paldies!